tā priekšā. Paldies! Esmu saņēmis vēl vienu pieteikumu no Pošpišilkunga puses, lūdzu. Liels paldies priekšsādātē. Es visnotaļ atbalstu šo priekšlikumu, jo es uzskatu, ka ir jāpalielina zināšanas par Eiropas vērtībām. Uh, Man ir pieredze Čehijā, un pēc tās var spriest, ka izglī, jauniešu izglītošana par Eiropas saimnības vērtībām ļoti svarīga. Daudziem jauniešiem nav priekšsta par to, ko vispār nozīmē Eiropas saimnība, un tā dažādu uh, dezinformēšanas kampaņu ietekmē jaunieši uh, neuztver Eiropas Savienību kā brīvu valstu apvienību, kas iestājas par demokrātijas un cilvēktiesību vērtībām. Tāpēc šī programma ir ārkārtīgi svarīga. Es uh, apciemoju skolas un dažkārt man tiešām skundina jauniešu neziņa par Eiropas Savienību. Tāpēc es augstu vērtēju to, ka tiek piešķirts finansējums uh, lielākā apjomā šai programmai. Es domāju, tas ir ļoti labi. Liels paldies! Un e, Līdz ar to esam noslēguši brīvā mikrofonu procedūru, un tagad vēlētos dot vārdu komisārei Jūravas kundzei e, komisijas vārdā. Paldies priekšsēdētāji deputāti! Šīs debats liecina par to, ka jūs uzskat, ka ir svarīgas e, tiesības un vērtības, uh, un to veicināšanu un augstvērtēju programmu, ko piedāvā komisija. Šis debats bija ļoti interesants arī tajā brīdī, kad mums bija iespēja uzklausīt dažādas interpretācijas terminam vienlīdzība. Es atzīšos, ka manā komisijas uh, amata vēsturē, kopš esmu atbildīga par uh, pamatiesībām, man ir bijis tāds gadījums, kad nonāca komisija, es dzirdēju, ka mums jāveicina vienlīdzība. Pusi savu mūžu nodzīvoja tādā režīmā, kas uzlika par pienākumu vienlīdzību. Vienlīdzība tādā izpratnē, par kur runāja Šoidraps kundze, par vienveidību. Es dzīvoju tādā sabiedrībā, kur mēs neredzējām cilvēkus ratiņkrēslos. Es dzīvoju sabiedrībā, kur neatceros, ka kaut reiz būtu redzējusi kādu garīgi slimu cilvēku. Viņi visi tika slēpti no sabiedrības. Viņi kaut kur tika noslēpti, lai viņus neredzētu, jo viņi nebija vienlīdzīgi ideālie sociālas sistēmas cilvēki. Tāpēc man arī pašai sev bija jānoskaidro, un kopā ar saviem kolēģiem bija jāvienojas par to, ka mēs runājam par vienlīdzību likuma priekšā, par principu, ka mums visiem ir tās pašas tiesības un tie paši pienākumi, un ka mums ir šie pienākumi aizsargāt vājākos, tā ziņā, ka mums ir jācīnās pret jebkādu veidu diskriminēšanu. Līdztekus tam, manuprāt, ir ļoti svarīgi tas, ka mēs veicinām daudzveidību, pluralitāti, dialogu, aktīvu pilsonisko darbību Ko es domāju ar dialogu? Jūs zināt, ka esmu atbildīga arī par dzimumu līdztiesību. Par. Es arī cīnos par Stambuls konvencijas ratificēšanu. Un, un baznīcas stingri vērš pret un es aicinu baznīcu uz dialogu, es vēlos ieklausīties viņa argumentos. Es domāju, ka mūsu pienākums arī ir ieklausīties otras puses citu ieskatos. Es nedomāju, ka kāds cits vēlētos izmantot šo finansējumu, lai noklusinātu kādu, kas ir citādos ieskatos. Jā, mums ir zināms, eh, zinām ierobežam attiecībā uz brīvību. Jūs varat teikt, ka jā, mēs apklusinām dažus cilvēkus. Jā, es vienmēr cīnīšos par to, lai tiktu apklusināt cilvēki, kas iestājas par vardarbību, par naidu uzkurināšanu. Uh, Tas īpaši atainojas internetā, sociālajos medijos. Tāpēc mēs uh, spiežam, lai digitālajie uzņēmumi dzēstu naida kurinošus komentārus. Es nekad neiestāšos par tādu brīv, runas brīv, izteikšanās brīvību, kas izskan no cilvēku puses, kas iesklā, iestājas par iznīcināšanu, par slepkavībām. Tāpēc mums jāiestājas par sociālo dialogu, lai cilvēki paši definētu, kas ir pieņemams un kas nav tolerējams. Tiem nav jābūt tikai politiķiem, kas definē šādus svarīgus jēdzienus. Mums ir vajadzīga aktīva sabiedrība. Tāpēc es esmu gandarīta par to, ka mūsu rīcībā ir šī programma, kas manā skatījumā tiks izmantota kā vieda finansējuma programma, kas veicinās uh, tā vērtus projekts, kas veicinās sabiedrībā kopīgo izpratni, toleranci, demokrātiju, plurālismus, dialogu sabiedrībā. Es baidos, ka mums būs jārod arī citi veidi, kā nodrošināt, ka mūsu sabiedrība zied un plaukst un demokrātija arī tiek veicināta. Es minēju IT nozari. Internets arī ir lielisks instruments, lai veicinātu demokrātiju dialogu. Mēs vienmēr iestājāmies par tehnoloģiju attīstību sabiedrības interesēs. Kā jau jūs zināt, arī šī joma tiek ļaunprātīgi izmantot, lai uzkurinātu naidu, veicinātu neiecietību, uzbrukt cilvēkiem. Es arī gaidu ziņojumu no IT uzņēmumiem, kas man informēs par ko tādu, ko es minēju, ko es sauc par meta naidu Eiropas Savienība. Sarakstā figurē parastie aizdomās turamie. Minoritāts, jā, arī baznīcas, reliģiskie cilvēki atklāti pauž savus reliģiskos ieskats, tā skatā arī kristieši ir geji un lesbietis, žurnālisti, politiķi. Dažās valstīs arī tiesneši ir šai sarakstā. Un es uzskatu, ka šis ir viens no iemesliem, kuru dēļ mums katru dienu jādomā par tādiem vārdiem kā Džokoks, Pavels Adamovičs, Dafne Korjana Galicija un tad ir jautājums, cik daudzi vēl kritīs par upuri šim naidam, kas pieņem spēkā. Man ir bail, ka ja mēs pie, nepieliksim tam punktu, tas tikai izvērtīsies plašāk. Tātad, kā stāties pretī šai jaunai situācijai? Mēs runājam par finansējumu. Esmu pārliecināta par to, ka ja mums izdodas veicināt ideju par digitālo nodokli, tad daļu no šiem līdzekļiem mēs varēsim izmantot izglītošanai, nevis propagandai, bet izglītošanai, objektīvai informēšanai par mūsu vēsturi, strādājot ar jauniešiem, lai viņi varētu attīstīt kritisko domāšanu, spētu apstrādāt informāciju. Es esmu pārliecināta par to, ka ja mēs no vienas puses veicināsim tehnoloģiju izmantošanu, tad tas arī nāks par labu mums un iespējams ka nākotnē šis e, digitālais nodoklis varētu mums palīdzēt veicināt e, digitālajā jomā šīs vērtības, par kurām iestājamies. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Un tagad vārds referentei Valēro kundzei. Divas minūtes, lūdzu, Budil. Eh, paldies! herr eh, talman! Jag vill börja med att tacka alla som har yttrat sig i den här frågan, både de som håller. Es vēlos pateikties eh, visiem tiem, kas šeit izteicās, norādīja uz to, ka šī ir svarīga programma. Es vēlos arī pateikties komisijai par veiksmīgo sadarbību, kad mēs runājam par šo programmu. Mēs esam saņēmuši tehnisko atbalstu, lai rastu risinājums tām problēmām, uz kurām norādīja. Man jāsaka, man arī ir zināms pārdoms. E, pozitīvi tas, ka komisāri saka, ka ir vajadzīgs daudz naudas, taču beigās jūs sakat, ka ar mazāk līdzekļiem var izdarīt kaut ko vairāk. Manuprāt, ir svarīgi, lai ir pietiekams finansējums visai programmai. Mums jāatbalsta programma, kas jau tagad ir spēkā. Mēs nevaram uh, kaut ko darīt vairāk, tad, ja finansējums mazāks pašreizējai programmai, mums vajadzīgs arī finansējums jaunajai programmai un aktivitātes jomām. Un, uh, tas ir pieslēgts, uh, piesaistīts ar otram pantām, tāpēc mēs mēģinām darīt ļoti daudz tās pašas programmas ietveros, un tas ir iespējams tikai tad, ja mūsu rīcībā ir vajadzīgie līdzekļi. Ir svarīgi nosūtīt spēcīgu signālu, ka mēs atbalstām arī jaunās atsevišķās jomas, kamēr vajadzīgs līdzīgs, tad vēlreiz es pievēršos naudai. Te tik teikts, ka varētu varbūt līdzekļus ņemt no citām daļām, kaut kur no sociālā fonda, kaut ko, ka vēl no kādiem citiem avotiem. Taču šādos jautājumos tiesības un vērtības sociālās tiesības. Bieži vien ir grūti noteikt, no kurienes tad līdzekļiem būtu jānāk. Jo ir taču arī uh, Eiropas aizsardzības fonds, nu tam nebija problēma atrast 13 miljonus eiro. Šī summa nāk no uh, Eiropas nodokļu maksātāju makiem. Bet šajā gadījumā arī taču ir runa par Eiropas Savienības iekšējo drošību. Tāpēc arī šī joma ļoti svarīga. Mums ir vajadzīgs šis finansējums gan programmām, kas jau tagad ir sākušās, gan arī jaunajām programmām. Tāds ir mans nepārprotamais ieskats. Mēs ceram, ka varēsim arī īstenot veiksmīgas diskusijas, kad drīzumā sāksies trialogi. Mēs ceram, ka mums nebūs grūtība vienoties uh, piemēram, par organizācijām, ka šie līdzekļi vajadzīgi. Taču vēl ir jaun, eh, lielie jautājumi, uz kuriem mums jāatbild. Es ceru, ka mums izdosies īstenot labas diskusijas. Paldies! Kolēģi, viņa ir referente, saka priekšstādātājs, tāpēc lūdzu. Viņa referente un nebūtu īsti uh, Eh, pieklājīgi viņai noraut mikrofonu. Vismaz tā man šķiet, saka priekšsēdētāji. Lielas paldies, līdz ar to esam noslēguši šīs debats un balsojums notiks rīt. O alcuni annunci da fare, il primo riguarda un cambio di gruppo. Man ir daži paziņojumi. Pirmais ir grupas izmaiņas. Maiks Hukem pamata EFDD grupu un piebiedrosies pie grupām nep nepiedarošiem deputātiem no 17. janvāra. Otrais paziņojums. Priekšsēdētājs ir saņēmis no sociāldemokrātu grupas eh, vairākas nominācijas komisijām un delegācijām. Eh, šie priekšlikumi tiks iekļaut šīs sēdes protokolā. Ja mm, nesaņemsim iebildes pieņemot šo protokolu, tad pieņemsim, ka Šīs izmaiņas ir apstiprinātas. Tagad pievēršamies pie kolēģis Hāramsas ziņojuma kodoliekārta izņemšanas no eksploatācijas palīdzības programma Ignalīnas kodoliegu elektrostacija Lietuvā. Tagad vārds ir referentei Rebekai Harmsai 5 minūtes. Paldies, godātais priekšsēdētāji, cienīties kolēģis, godītie kolēģi, ēnu referentu komisārs kundze. Es arī vēlētos <clears throat> par šo situāciju, kas ir ļoti nozīmīga Lietuvai. Pirmkārt, arī sveicināt Lietuvas iedzīvotājus un īpaši iedzīvotājas, kas dzīvo Gižiginas novadā. Esmu bijusi Vižiginas novadā un Ignalīnas sājas tuvumā pēdējo 15 gadu laikā daudz reizes, un katru reizi viesojotos Es apzinos, cik ļoti smags bija šis lēmums pieņemt lēmumu par atomelektrostaciju slēgšanu. E, iestāšanās sarunās šo soli spēra e, Lietuva, lai nodrošinātu savu iestāšanos Eiropas Savienībā. Tas bija ļoti smags lēmums. Un otrs puses skaidri vēlos uzsvērt, ka uzskatu, tas bija pareizs lēmums un ļoti nozīmīgs lēmums. Jo šīs padomu laika AS e um, bija ļoti sarežģīts un nedrošs, jo tas darbinās uz šī padomu laika RBMK uh, ūdensraža, um, ūdens dzesis reaktoru, kas neatbilst mūsdienās. Um, nepieciešamiem drošības standartiem. Tā kā bija ļoti smags un sarežģīts solis, bet tas bija ļoti pareizs. Un tieši tādēļ ļoti būtu svarīgi, lai šīs īstenotais uh, izņemšanas no aprites solis uh, ko tik ļoti vēlējās un uzstāja Brisele, un ko arī vēlējās gal galā arī pat Lietuva, lai viņi gūtu ar vien nepieciešamu finansiālu atbalstu, lai viss finanšu loks negulstos uz mazo valsti Lietuvu, lai šis lielais RBMK reaktors, kas jebkad vispār var teikt vislielākais kāds no šī tipa reaktoriem tika uzbūvēts, uh, toreiz ar Maskavas spiedienu Lietuvas teritorijā padomu laikā. Nu, tas nebija Lietuvas lēmums, tas bija padomu iekārts lēmums. Šodien. Tieši domājot par solidaritāti Eiropas Savienības ietvaros, mums ir jāspēj nodrošināt atbalstu šīs smagās mantojuma pārvarēšanai un tādēļ esmu iepriecināta, ka esmu, man sākotnējais priekšlikums ir guvis atbalstu, kā sākotnēji ierosinātājs finansu apjoms nākošajā daudzgad finanšu schēmā, septiņu gadu plānošanas programmām Eiropas Savienībā. Nu, tad eh, netiktu noteikts vien tādā uh, ierobežot apkro, bet gan precīzi sasniegtu šos nepieciešams 728 miljonus ir eh, jānodrošina šis nepieciešamais finansējums, lai lai arī turpmāk, arī plānotā blokā, pirmā bloka un arī otrā blokā demontāžu darbu varētu uzsākt. Šā gadījumā ir ļoti nozīmīgi, lai šodienas pieņemtos lēmumos, rītdienas balsojumā, mēs apzinātos un saprastu, cik ir milzīgs šis sloks, ko veids pati Lietuva ar savu līdzdarbību un Eiropas līdzfinansējumu, lai tas tiešām tiktu saglabāts tādā līmenī, kā tas ir šobrīd spēkā demontāžas darbi, pārvaldīšana, ko es esmu redzējusi Ignalinā, es regulāri esmu bijusi. Es redzu, ka tas viss notiek ļoti pēc man novērtējuma vislabākās apziņas. Ļoti atbildīgi darbinieki strādā, strādā mil, veicot šos milzīgos demontāžas darbus, apzinoties savu atbildību un nodrošinot caurskatām veidu arī finanšu atskaitīšanos. Tas tiešām ir ievērots. Lietuva referendumu ceļā ir nobalsojusi par pilnīgu atteikšanos no atomu elektroenerģijas. Tas ir ļoti nozīmīgs solis, ļoti precīzs signāls. Un tas ir jānovērtē un jāatzīst. Un turklāt šodienas lēmums par Ignalīnu un šī reaktora demontāžu saistīts ir tiešām jāapliecina no mūsu puses, arī attiecībā par Ostrovicas kodolspēkstaciju Baltkrievijā, kas gandrīz var teikt jau ir ar redzamības attālumā no Viļņas, ko es gan redzu, ka ļoti bīstamu uh, projektu uh, šī atoma elektrostacija, kas jau gandrīz pabeigta, un attiecībā Eiropā iznoties stres testus vajadzētu uh, attiecinot uz Ostrovsku uh, pamanīt, ka tur jau šie bīstamība jau tagad, vēl pat nepabeigtā būvē, jau ir redzama. Šis projekts, kas skaidri jau ir notestēts, ka nespētu pārdzīvot visniecīgāk zemestrīces reģionā, Tādēļ, lūk, arī apzinoties šādu apdraudējumu un vēl vairāk uzsaku, uzteicot arī Lietuvas atbildīgo pieeju finansējuma apsaimniekošanā, un domāt par Eiropas kopējo kodolu apdraudējumu un arī Lietuvas īpašu situāciju, arī pēc tam Balkaravijai noteikti aicinu piešķirt šo atbalstu. Paldies! Paldies tālāk komisijas vārdā komisāra Jurova Lūdzu mr president honourable members let me thank the rapporteur mrs harms for her. paldies vēlos pateikties arī harmsas kundzei un itre komiteja par sagatavoto ziņojumu, kas tika arī jau pieņemts 20. novembrī. Komisija ļoti pateicīga par šodienas debatēm un arī ar nepacietību gaida arī e, šeit e, rezultāts balsojumam, kas tika jau nodrošināts šodien, nepieciešams līdzekļu piešķīrums. Eiropas iedzīvotāju drošība mums ir pats svarīgākais uzdevums, un deputātu izpratni par šo jautājumu arī apliecina jūsu skaidro izpratni par situāciju. Mums ir jānodrošina visaugstākie standarti risku un izdevumu apzināšanās, nodrošinot arī savu kodolu mantojuma atbildības uzņemšanas un iznošanu, nevis to pastumjot tālāk nākošām paudzēm. Ignalīnas kodolspēkstacijas demontāža skaidri apzin, apliecina šādu soli. Un uh, arī apzinoties tālāko uzdevumu, lielos uzdevumus, kā kodola degvielu, izmantoto kodola degvielu, kas tiek tagad izņemta un noliek, nu, pārvietot uz drošu uzglabāšanu, uh, ir nākamais solis. Jau šobrīd ir redzējām, ka Ignalins demontāža ir notikusi ļoti atbildīgi. Tā nav būtu, tas nebūtu bijis iespējams bez Eiropas Savienības ilgspēja un ilgstoša atbalsta, kas jau uzsākas 2001. gadā. Uh, un uh, pirms iestāšanās sarunu posmā. Jo tā bija Eiropas Savienības prasība Lietuvai slēgt tās vienīgo AS, kas pat ir vēl lielāks nekā Černobiļs reaktors. Un otrs puses Eiropas skaidri pateica, mēs sniegsim jums atbalstu, lai pārvarētu šīs seks. AS eh, demontāžā un Eiropas Savienības sniegtais atbalsts ir skaidrs solidaritātes apliecinājums, un Eiropas komisija pie tā ļoti pieturas. Ir plānots, ka 2020. gadā mēs būsim sasnieguši 1,9 miljarda finanšu atbalstu Lietuvai, lai nodrošinātu šos soļus, un arī turpināsim to darīt nākotnē. Izrietot no šī detalizētā plāna komisijas atbalsts tagad ļaus arī mm, uzsākt nākošos soļus demontāžas procesā. Ievarot arī revizijas palātas sagatavotās rekomendācijas, vienlaiks nosakot arī Eiropas Savienības līdzfinansējuma maksimālo uh, skaidru apjomu, lai visiem būtu skaidrs, ko rēķināties un ko var iegūt Lietuvā. Šis, protams, ir unikāls projekts un bezprecedenta gadījums, kas pieprasa uh, vislielāko zinošāko ekspertu iesaisti. Tā ir mūsu nozīmīga prioritāte, ko arī atspoguļojam ar piešķirto finansējumu. Un no tā ieguvēji galu galā būs arī citi projekti Eiropas Savienībā. Un kopumā kāpināsim Eiropas Savienībā vispārējo kodoldrošību. Daloties ar pieredzi un apliecinot solidaritāti, Eiropas Savienība spēja nodrošināt tos uh, augstākos mērķus un uzdevumus. Paldies! Paldies, komisārs kundzei! Tālāk, politisko grupu vārdā, sāksim ar tautas partiju un vārds Langena kungam, lūdzu. Paldies! Es vēlos pateikties referentē Mēs esam daudz strīdējušies par finansējumu, bet galu galā vienojamies ar 71 deputāts, kas nobalsoja par ekonomikas lietu komitejā, ir pilnīgi skaidrs, ka Lietuvai jāsaņem atbalsts. Tas ir skaidri atrunāts arī piestāšanās sarunās, kur viņi apņēmās e, slēgt AS. Tagad ir e, arī aprēķins par to, ka jau tiek tērēt 1,8 miljardi, vēl 700 e, plus miljoni Un līdz ar to pat līdz nākošajam papildus vēl izdevumiem, kas būs kaut kur 1,6 miljardi. Tātad kopējā summa varētu pat sasniegt līdz pat 6 miljardiem. Uh, nu, mēs vienmēr esam teikuši, esam gatavi arī sniegt um, um, atbalstu, bet vienlaiks arī man tomēr jānorāda arī komisijai. 552 uh, miljoni, kurus sākotnēji komisija presnēja Lietuva pieprasīja savukārt 800 miljonus. Un uh, mēs norādījām, ka komisija nespēja tomēr aprēķināt reālās izmaksas. Un šī izmaksu atšķirība, manuprāt, ir satraucoša. Galu galā tomēr panāca sarunu risinājumu ceļā, kur komisārs Otingers ar uh, Lietuvas enerģētikas ministru līdz pat šim beidzamam mirklim bija jāstāv pie kompromisa, kas nu tagad jums ir zināms. Labi, mēs nobalsījām galu galā, tā kā nobalsojām, tas ir apsveicams rezultāts, bet paliek jautājums par metodiku komisijā. Paliek es un devādā. Korumbašā kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Vēlos norādīt, ka runāt par finansējumu kur ir runa par līdzfinansējumu nevis vairs par 80, bet 86% tagad līdzfinansējums no Eiropas Savienības puses. Un tādēļ es vēlos pateikties īpaši Harmsas kundzei, kas tik ļoti par to iestājās un panāca šādu rezultātu. Paldies arī Vernanam Langens kungam. Gan Lietuvas gadījums, gan arī Bulgārijas gadījums un Slovākijas un kopējais pētniecības centrs Eiropas Savienībā Viss šīs situācijas ir ļoti līdzīgas, un tur bija nepieciešams šis līdzfinansējums. Papildus šis uzdevums par zināšanu izplatīšanu, par to, kā vispār tiek veikts uh, šie demontāžas darbi un izņemšana no aprites, um, vēlos norādīt, ka sabiedrībām tas ir ļoti sāpīgs solis. Piemēram, Bulgārijā, arī Slovākijā un Lietuvā uh, Mēs vēlētos, protams, pieturēt, uh, lūgt komisiju ņemt vērā šos 780 miljonus. Uh, tas ir jāpiešķir, tu vispār nav runas, jo ir lietas, par kuras nevar, mēs nevaram apiet un nekādu kompromisu. Un tālāk, uh, man ir prieks teikt lietuviešu labas vakaras Tomaševska kungam, kurš uzstāv sekā ar vārdā. Jā, labas vakaras, priekšsādātāji. Paldies jums par šo sveicienu. Šodien mēs diskutējam par arī parlamentu un padomus eh, regulu par atbalstu programmu. Ļoti nozīmīgs jautājums. Tas ir ļoti nozīmīgs, lai mēs tiešām ievarotu visus augstākos drošības standārdus šīs kodolspēkstacijas izņemšana no aprits eh, ir ļoti nozīmīgs uzdevums, apzinoties arī īpašā reaktora tehnisko specifikāciju. Tātad mēs redzam, ka tie tādi paši eh, reaktori, kā darbojas arī Černobiļā. Un šī atbalsta programma tagad jau iet fināla fāzē. Esam uzstākuši arī šo grafīta eh, korpusu um, demontāžu. Uh, Tā ir ļoti bīstama operācija, un ja nenodrošinām nepieciešamus resursus, tad faktiski vajadzētu arī šo demontāžas procesu apturēt. Un līdz ar to atkal kāpinātos kopējās programmas izmaksas un apdraudētu turklāt arī visu kodoldrošību Eiropā. Eiropā mums ir jāsaprot, ka Lietuva vien pat nevar nodrošināt tik dārgas izmaksas, demontāžas izmaksas. Jo turklāt arī ir jau vēl slēptās um, papildus izmaksas. Uh, Nu, jo, redziet, um, tās bija lielākais darba devējs un ir milzīgs arī sociāla ekonomiskais sloks visu reģionu, kas ir jāsadz um, pašvaldībai. Eiropas Savienība apņēmās sniegt uh, īpašu atbalstu Lietuvai visā demontāžas procesā, arī nodrošinot īpašu finansējumu. Paldies! Paldies tālāk zaļo vārdā! Rupēkungs, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsādātāji, kolēģi, komisārs kundze. Vēlos no savas puses vēlreiz arī paust savu pateicību Rebekai Harmsai no Zaļo grupas. Esmu ļoti iepriecināts, ka viņa savā ziņojumā iestājas tik ļoti pārliecinoši par ignorances jautājumu. Un man ir ļoti liels prieks, ka viņi tieši kļuva par referenti, jo viņi ir viena no pašām kompetentākajām personām Eiropas parlamentā vispār, kas var runāt par šiem jautājumiem. Mēs redzējām, ka arī ITRA komitejā nu, nebija tik vienlīdzīgs atbalsts sākotnēm komisijas priekšlikumam, norādot uz finansējumu samazinājumu no Eiropas puses un pieprasot lielu vai palielināt savu līdzfinansējumu. Jo šobrīd Lietuva uh, līdzfinansē 14% apmērā, kas ir milzīgs finanšu sloks absolūtos skaitļos Lietuvai. Un tādēļ man galu galā ir liels prieks, ka uh, Tomēr arī ITRA komiteja nobalsoja par divus, papildus 200 miljonu piešķīrumu, papildus vairāk nekā sākotnējā komisijas priekšlikumā tas bija paredzēts šiem demontāžu darbiem. Mums ir jāapzinās lielie darbi, kas vēl ir jādara, un tos ir aprēķinājuši ļoti precīzi starptautiskā eksperti. Uh, Eh, šī reaktora izņemšana no aprites arī saistās ar daudziem reģiona socioekonomiskiem izaicinājumiem. Esmu pats es bijis Ignalīnas novada mērs, eh, pašvaldības vadītājs ilgu laiku, un man tādēļ ir liels prieks, ka šeit arī ziņojumā ir iekļauts tieši atsaucas uz <clears throat> nodarbinātības jautājumu un valsts pakalpojumiem, kas ar vienu ir sarežģīts jautājums. Un visbeidzot, vēlos arī pievērst kolēģi jūsu uzmanību faktam, ka rītdien plānotā balsošana būs arī reizē jautājums par eh, mūsu uzticību Eiropas iedzīvotājiem un vai viņi vairs mums var paļauties. Paldies! Tālāk augas kungs. Paldies! Paldies referents kundzei par izcilo darbu un visai komandai par izcilo darbu ir ļoti labi un apsveicams rezultāts, un tiešām apsveicami, ka nodrošina šo papildus finansējumu. Ir jāsaka, nožēl, ka Somu komisija sākotnēji domāja tieši samazināt savu līdzfinansējumu daļu. Mums Eiropā ir jānodrošina nepieciešamais atbalsts šādā sarežģītā situācijā. Un mm, tas tiešām ir izdevies. Tad šis pats Černobiļas tipa reaktors, kas taču uzsprāga, nu, padomājiet, ko mēs pat riskējam. Nu, ir ļoti svarīgi, kā līdz ar to komisija palīdz. Sabiedrība to sagaida. Viņiem bija jāskaras ļoti sāpīgi uz šo slēgšanas lēmumu, un viņi taču nevar maksāt vairāk par šiem jau 14% apjomu. Tā kā paldies un lai izdodas. Paldies, Bagas kungs un arī vislabāka vēlējuma prienē. Tālāk Balčūtis kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es arī vēlējos pateikties no savas puses referents kundzei, Rebekai Harmsas kundzei. Un arī savas politiskās partijas biedram Koram Bašaukungam. Tiešām es esmu pārsteigts, cik ļoti kolēģi ir iedziļinājušies šajā jautājumā, cik smags ir sloks Lietuvai šīs atomu elektrospēkstacijas izņemšanas un aprits soļu radītās seks. Un tagad šis atbalsts, ko saņemam daudzgad finanšējums ietveros, tas ir tiešām, mēs to nu novērtējam. AS demontāža nav tikai sloks Lietuvai, bet tas ir uzdevums visai Eiropai, jo mēs domājam par kodolu drošību kopumā. Uh, Eiropas uh, Lietuvas iedzītāji uzticas Eiropai. Un uh, arī no Eiropas puses skaidri aplocinātā uh, 4. protokolā paustā saistība. Uh, un tad, ja mēs bijām samulsuši, redzot, ka um, bija plānot samazināt šo līdzfinansējumu, man tagad ir prieks dzirdēt, ka parlaments tomēr ir šo labojis un palīdz tieši papildus līdzekļu piešķirt, lai spētu demontēt šo, var teikt, globāli lielāko AS. Paldies! Per un minūto e trenta. Uručev kungs, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisāras kundze, kolēģi. Es atbalstu šo regulu. Harvs kundze ir piedāvājis labus grozījumus lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība turpina sniegt palīdzību šim projektam. Finansējums, kas tiek piedāvāts nākošajam periodam, ir adekvāts, tiek ņemti vērā eksperta viedokļi un arī tiek, reāli, tiek noteikti reāli termiņi. Gribētu norādīt, ka nevajadzētu pieļaut, ka uh, tiek pārtrauktas, eh, ka tiek pārtraukts darbs, jo tur ir dažāda veida ārkārtīgi sarežģītas procedūras, piemēram, radioloģiskā piesārņojuma novēršana, demontāžas procedūras un tam līdzīgi. Es gribētu teikt, ka diez vai lielāks līdzfinansējums no dalībvalsts eh, ļautu efektīvāk uh, izmantot eh, līdzekļus. Es atbalstu tātad esošās proporcijas saglabāšanu, proti 86 un 14 procenti. Līdzfinansējuma palielinājums būs uh, ievērojams finanšu sloks uh, valstī, tas nebūs godīgi pret cilvēkiem, un tas arī kaitēs Eiropas Savienības reputācijai attiecībā uz saistībām pret Lietuvu. Paldies, saka priekšstādātājs Greslas kundze. Vienu minūti. Jā, paldies budžeta kontrolas komiteja. Ir devusies uz visiem trim AS un iedzināsies arī to demontāžā un arī jūlijā. Uh, 18. gadā es pat divreiz biju Ignalinā. Es uh, redzu, ka, protams, uh, ka no visām trim valstīm un arī deputāti šeit apliecina uh, nepieciešamu finansējumu pieprasījumu. Komisija šajā gadījumā piegāja lietai vienkāršot. Tas nav bijis pareizi. 2009. gadā galu galā bija tieši starptautiskais pētījums par a, pē, īstenojamību vārkāršos mm, <clears throat> kodola mm, degvielas stieņus var izņemt un vispār kas notiek un kāds tas ir sloks. Un toreiz tika arī pieņems lēmums, uh, ka tas tiek iekļauts vienkārši EPP programmā, un ar to viss beidzās. Bet tāds nav. Nākošo desmit gadu garumā, pat iespējams simtiem gadu, būs ar vien tomēr kā um, um būs tāda sapju objekta, kas vien prasīs milzīgs līdzekļus, lai tur beidzot izveidot zaļu pļauju. Paldies. Tagad pārējām pie brīvā mikrofona. Ir divi deputāti lūguši iespēju izteikties. Dosim vārdu abiem. Pirmais būs Pošs Pisilkungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Esmu pētījis šo lietu un esmu pārliecināts, ka Lietuvas prasības ir pamatotas. Mums ir jāsaglabā esošais uh, finansējums, eh, jeb līdzfinansējuma likme, proti 14% no Lietuvas. Ja tas tiks samazināts, tad Eiropas Savienības tēls cietīs. Un es ļoti labi saprotu, ka dažās postkomunismu valstīs pret ES ir negatīva attieksme, un šīs lietas politiskā dimensija ir daudz svarīgāka nekā nauda - tie 200 miljoni turpu vai šurpu. Tāpēc atcerieties, ka Lietuvā cilvēkiem tiešām ir jāredz, ka Eiropas Savienība ir tāda organizācija, kas ir gatava pildīt savas saistības un palīdzēt Ignalīnā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Vārds Marijas kungam, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Ir svarīgi, lai uh, Ignalīnas kodola elektrostācija tiktu demontēta jo tur eh, iegāsa tās pašas, kas vēlēt bija Čilbira, kas līdzīgs notiek arī Slovākijā. Tāda pati procedūra paredzēta arī Kosloduji kodola eh, mm, eh, reaktorā Bulgārijā. Radio enerģiskie šīs radioloģiskās, eh, eh, radioloģijas eh, atkritumi no Ignalīnas, kur tiks noglabāti kā atkritumi vai Skopje, šodienas Latvijas Maķedonijas republikai vai Kosova. Tie ir radioaktīvie atkritumi. Un arī akuja tur Turcijā ir šās, šāda kodola elektrostācija, un tā arī ir bīstama. Par to arī jādomā. Jāuzmanās, lai pēc vairākiem gadiem nemak nemaksātu Eiropas Savienība par kodola elektrostacijas demontāžu Turcijā. Lielas paldies, un tagad komisijas vārdā izteiksies komisāri Jurā. Godātie deputāti, paldies par jūsu vērtīgajiem komentāriem. Uh, Kopš 2001. gada Eiropas Savienība ir pastāvīgi atbalstījusi uh, Ignalīnas uh, kodola iekārtu izņemšanas un eksploatācijas uh, finansējumu tā tad ir sniegusi, un tas uh, viss ir apskatīts arī uh, Lietuvas iestāšanās līgumā. Izņemšanas no eksploatācijas plāns, par ko ir vienojušās komisija un Lietuva, Tātad tur ir paredzēts darbības līdz 2038. gadam, kad visas esošās iekārtas tiks izvestas un radioaktīvie atkritumi tiks droši noglabāti vai iznīcināti. Pamatojoties šo grafiku, komisijas priekšlikums ietver visas vajadzības, lai varētu līdz 2027. gadam veikt visas izņemšanas no eksploatācijas darbības. Nu, saistībā ar budžeta palielināšanu es jums neko nevaru solīt, jo man nav tāda pilnvaru, bet, protams, es informēšu par eh, debatas eh, iznākumu. Nobeigumā es gribētu pateikties parlamentam par eh, to, ka ir apņēmušies strādāt pie finanšu schēmas, cik tālu tas ir iespējams. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad vārds Rebekai Harmsē referentei. Pavisam īsi. Rēģēt uz Greslas kundzes arī komentāru par to, ka AS droša iekļaušanā tālākajā demontāžā, lai tiešām kā mērķis sasniegt šo zaļo pļāvu. Un tomēr es būtu ļoti uzmanīga, ja mēs Vācija, kur aicino arī atteikties no es un tālāk tā pārklāt ar zaļu pļauju, un vienlaikus paralēli citājās valstīs eh, tieši veicinātu, ka viss tiek tā kā vēl novilcināts šāds solis. Nu, tātad ziņā ir apsveicam, ka Lietuva ļoti strēm soļiem šo demontāžu veids. Es tikai vēlos arī vēl norādīt, ko teica Langena kungs. Tas ir tiešām dīvains komisijas eh, pieejams, eh, tāds patvaļīgs eh, solis finansējuma piešķīrumā. Es dodoties uz Ignalīnu, uz Lietuvu, piedzīvoju to, ka jautājums tiešām par uzticamību un paļāvību. Vai var Lietuva pilnībā paļauties uz Eiropas komisiju? Un tādēļ tas nav tikai tāds uh, aicinājums jums, bet galu galā arī padomēji. Ne jau tikai komisija vienpersonīgi, bet arī padomi ir atbildīgi par šo paļāvības nodrošināšanu no Lietuvas puses uz Eiropas komisiju. Paldies jums visiem par sadarbību! Grazie mille! Paldies, saka priekšsēdētājs! Līdz ar to esam beiguši diskusijas, un uh, balsojums notiks rīt. Nākošā vai plenāra sēde turpināsies rīt no 9 līdz 14.30 un tad no 3 līdz 4. Darba kārtība publicēta Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē un parlamenta sesija pašlaik tiek pārtraukta. Parlamenta sēde pašlaik tiek pārtraukta.